iebildumi netiks eh, celti, tad šīs nominācijas būs eh, stājušās spēkā. Tālāk ir saņemti vairāki likumdošanas akti no padomes, eh, tā tad par brīvu pilsoņu pārvietošanos, tālāk reglaments, regula par Eiropolu, direktīvu, kas attiec uz trešo valstu pilsoņu ierašanos Eiropas Savienībā un uzturēšanos tajā, kā arī uh, datu aizsardzības eh, regula un arī regula, kas attiecas uz uh, fizisku personu datu aizsardzību. Un rītdien, 12. martā, eh, sāksies, tā tad ir iespēja ar 12. martu izteikties par šiem tiesību aktiem. Jūrī komiteja ir arī uh, sniegus atzinumu par uh, diviem priekšlikumiem un saskaņā ar 31 reglamenta pantu, mēs uzskatīsim šos lēmumus par pieņemtiem, ja 24 uh, stundu laikā vismaz viens politiskās grupas locekļi vai 40 deputāti nesniegs iebildums. Un uh, šo tekstu redakciju jūs varat atrast.